Lūdzu, tas jau notiks tāpat. Un tagad mēs beidzam debates un pārējām pie balsošanas. Jā, vispirms balsosim par rezolūciju par Keniju. Un nespēju arestēt Sudānas prezidentu Omāru Albašīru. Balsosim par kopējo rezolūcijas projektu. Grozījumi nekādi iesniegt nav. Kas par? Pret? atturs. Tātad pieņemts. Šī rezolūcija ir pieņemta. Tālāk pāriem pie nākamā. Balsojam par sešām rezolūt, sešiem rezolūcijas projektiem par cilvēktiesībām Sīriju, īpaši ņemot vērā Haitan al-Malek lietu. Un par tiem balsosim tagad kopumā un darosim, darīsim to ar personālu balsojumu. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Everybody voted. Visi nobalsojuši. <laughs> Beidzam balsot. Un lūk, ar 55 par un vienu pret rezolūcija pieņemta. Man ir virkni paziņojumu, kolēģi. Gepards kundze, jūs vēlēties izteikties? Es pietiekam ātri nespēju ievietot savu balsošanas kartiņu, bet balsoju pār. Mēs ņemam vērā šo jūsu izteikumu, jā. No nu, padomus esam saņēmuši pirmā lasījuma nostāju. Ekas kundze, arī jūsu bašlašana iekārt nedarbojās, jā, labi, ņemam to vērā. Vēl kāds? Kopā ar pa, iemesliem un komisijas paziņojumu nosaukums tiks paziņ, iekļauts